Hello, colleagues. I suggest that we... Labrīt, kolēģi. Es iesaku sākt mūsu sēdi šorīt. Lūdzu, visiem ieņemt vietas. Uh, going through the draft agenda. The... Darba kārtībā pirmais punkts ir darba kārtības pieņemšana. Ja neviens neiebilst, mēs varētu uh, šo te darba kārtību pieņemt ar tiem punktiem, kas te ir piedāvāti. Tātad pieņemam darba kārtību. Otrais punkts priekšādātāja paziņojumu. Šodien nekādu šādu paziņojumu nebūs. Trešais punkts - protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 23. septembrī un šogad 29. septembrī. Vai kādam ir kādi komentāri par uh, protokoliem? Ja nē, tad tos arī varam uzskatīt par pieņemtiem. Ceturtais punkts mūsu darba kārtībā ir viedokļa apmaiņa ar Janu Devitu kurš ir priekšsēdētājs Finanšu sistēmas parlamentārās izmeklēšanas komitejas, komitejai Nīderlandes parlamentu pārstāvju palātā. Sveic jūs šeit, prieks stātīt jums priekšā Janu Devītu, kurš eh, ir studējis eh, jurisprudenci un eh, strādājis par juristu Nīderlandē pirms uh, sāka savu karjeru Hērlenā, un pēc tam 95. gadā viņu ievēlēja Nīderlandes parlamentā. Viņš ir uh, sēdējis abās palātās, un uh, viņš ir arī uh, kļuvis par šīs izmeklēšanas komitejas priekšsādātāju pārstāju palātā. Sveicu jūs šodien šeit, arī mūsu priekšsādātāju vārdā, kurš šodien, diemžēl, nevar būt kopā ar mums. Uh, Komiteja, kur jūs pārstāvat uh, šodien šeit, tika izveidot 2009. gada jūlijā un ir pabeigusi pirmo daļu no sava darba, no sava mandāta, kas ir finanšu krīzes um, um, iemeslu izmeklēšana Niederlandē. Ziņojums eh, tika oficiāli pieņemts eh, Nīderlandes parlamentā šā gada septembrī par šo pirmo posmu, un komiteja eh, tagad sāks otro darba posmu, kas būs skatīt Nīderlandes valdības iejaukšanos finanšu krīzes situācijā, un par to jums tagad arī dod vārdu, lai jūs varētu mums pastāstīt. Um, Leden van het Europees. Cenītais priekšstādātāja kungs, dārgie deputāti. Dargie komitejas deputāti, sākumā gribētu pateikties par ielūgumu, kuru saņēma mūsu izmeklēšanas komisija. Es gribētu skaidrot mūsu ziņojumu jums un reaģēt uz tiem jautājumiem, kādi varētu uh, tikt uh, uzdot no jūsu puses. Un es gribētu parādīt jums pāris uh, slaidnes, izteikt uh, komentārus par mūsu ieteikumiem un secinājumiem. Un pirms to dara, gribu iepazīstināt jūs ar kolēģiem, ko esmu ielūdzis. Ja tāme, blakus ir uh, Böhmes kungs, kas arī ir pētnieks, un arī Gerhards van Laiden, kā arī Natalija Kūta. Kūtas kundze ir koordinātore mūsu komitejā. Priekšsēdētājs kundze. Es sākumā gribētu jums piedāvāt mūsu ziņojuma oriģinālu un arī pielikums. Šis teksts ir flāmu valodā, bet domāju, ka jūsu bibliotēkā tas noteikti labi varētu izskatīties. Heavy, but... Tas ir smags ziņojums, bet nu, tāds tas ir. Lūdzu. Paldies. Dan um, ga ik graag van start uh, met betrekking tot het uh, over. Jā, labi, tad es gribētu sākt. Sākt ar pārskatu. Pārskatu par mūsu uh, atzinumiem un uh, ieteikumiem. Es gribētu ar jums pavisam īsi parunāt par komiteju kā tādu un tad runāt par šo izpēt vai pētījumu pašu. Tas ir bijis divās daļās, un pirmajā daļā mums parlamentu uzdevumā vajadzētu paraudzīties, kādi iemesli bija un Un tad uh, mēs gribētu par krīzes uh, pasākumiem parunāt. To miljārdu atbalstu. Wat de commissie betreft, um, mensleden, um, leden. Uh, mūsu komitejā bija astoņi, astoņi deputāti, kas pārstāvēja Nīderlandes parlamentu toreiz bija astoņas politiskās grupas pārstāvēts. Divtūkstošdevītā gada jūlijā mēs sākām darbu un mūsu komitejas darbs bija izmeklēt iemeslu, kādēļ finanšu sistēmā, it īpaši 2008. gadā, bija tik turbulenta situācija. Un tad mums vajadzēja izteikt priekšlikums, lai uzlabotu finanšu sistēmu. Lai eh, šis dramatiskās situācijas atkārtošanās cik vien iespējams būtu novērsta. Tātad es jau teicu, šis šis pētījums bija salīdz divās daļās, un tas uh, ziņojums, kuru es jums uh, tagad prezentēšu, atbilst pirmai pētījuma daļai, kurā mēs uh, um, mēģinājām atrast iemeslus un pēc tam runājot, runājot par pasākumiem, kurus piedāvājam. Tātad šis uh, Ziņojums tagad jau ir izdiskutēts Nīderlandes parlamentā septembrī, tā sauktajā otrajā kamerā, un visi mūsu 27 priekšlikumi parlamentā tika vienbalsīgi pieņemti, un līdz ar to ir akceptēti pilnā apmērā. Pirmā daļa mūsu pētījumā, proti krīzes iemesli, runājot par to, jāsaka, ka jāraugās uz attīstību, kāda bija visā pasaulē, bet bija arī Eiropas faktori un arī tipiski Nīderland, Nīderlandē tipiska situācija. Mēs arī tā ļoti precīzi raudzījāmies, kā izskatās Nīderlandes pozīcija. Uh, kāda ir finanšu tirgus attīstība, kā, kādas ir perspektīvas, visu to izvērtēja mūsu dokumentā. Arī divus atsevišķus gadījumus izmeklējām tās augtās otrās kameras uzdevumā. Uh, Pirmais abiem Ambro pārņemšana, to pārņēma Fortis, Santander un uh, Royal Bank of Scotland konsorcijas. Tas bija 2007. gada septembrī. Un otrs atsevišķais gadījums. Tas uh, skar Landsbankī. Ir, tā bija uh, Īri, Islandes banka un uh, it īpaši runa gāja par uh, tā sauktiem iSafe produktiem. Tātad mēs balstojāmies uz uh, Nīderlandes iestāžu darbību, tātad finanšu ministra darbība bija ļoti nozīmīga, kā arī Nīderlandes uh, Nacionālās bankas un arī finanšu uzraudzības iestāžu darbība bija ļoti būtiska. Taču mūsu skatījumā uh, Īpaša um, nozīme bija Nīderlandes centrālās bankas darbībai. Kā mēs uh, strādājām? Mēs uh, kopā ar mūsu pētniekiem analizējām uh, literatūru, jo ļoti daudz kas tika publicēts par krīzes iemesliem. Un kā komiteja mēs uh, vairākas sarunas ar tādiem nozīmīgiem cilvēkiem ar nozīmīgiem iesaistītajiem diskutējām, kas mums deva daudz tādas iekšējas informācijas, un bija arī a, publiskas sarunas daļai tās tika arī a, pirmajā a, Nīderlandes televīzijas kanālā translētas. Tagad par materiālu, kādu izmantojām. Tie bija dažādi dokumenti no Finanšu ministrijas, kā arī no Nīderlandes uh, Nacionālās bankas. Saņēmām materiālus arī no dažādajām bankām, ko mēs uh, izskatījām, kur darbību izmeklējām. Un noslēgumā izveidojām ekspertu grupu. To nosaucām par rezonances grupu uh, Benings, Bons un Krahta kungs. Tie akadēmiķi bija tās sastāvā. Un viens no viņiem ir viena no Nīderlandes lielo pensiju fondu menedžeriem. Tie bija mūsu partneri, ar kuriem diskutējām. Attīstība pasaulē saistībā ar finanšu krīzi mūs nodarbināja īpaši. Meklējot uh, iemeslus, saskārāmies arī ar nekustamo īpašumu krīzi ASV Tas fakts, ka pieauga uh, dzīvokļu privāta īpašuma skaits un arī hipotekāro kredītu uh, skaits ASV. Un līdz ar to arī lielāks skaits kļūdainu lēmumu. Pēc tam to nosauc par nekustamā īpašuma krīzi vai nekustamā īpašuma uh, burbuli. Protams, ka ir jārunā, kāda bija tirdzniecības un monetārā politika vai valodas politika. Runājot par tirdzniecības politiku, jāsaka, ka ASV radās nesabalansēta sistēma importa pārsvars un Ķīnā savukārt eksporta pārsvars. Tā sekas bija uh, kredīta, vairāk kredīta uzņemšana ASV. Svarīgi ir arī finanšu tirgu liberalizācija, jeb um, liberalizācija. Tā tas bija gan ASV, gan arī Nīderlandē. Līdz ar to finanšu tirgiem bija pietiekami daudz iespēju dažādas transakcijas veids. Tas noved pie tā, ka mums bija ļoti zema procentu likme, ļoti spēcīga ekonomiskā izaugsme. Uh, kredīti tika daudz vairāk izsniegti, un saistībā ar to bija lieli riski, kas no finanšu institūciju puses notiek. Un tas praktiski noved arī pie tās situācijas, par kuru runājām šodien. Pirmais ieteikums, kuru mēs izteicām Nīderlandes parlamentam un Nīderlandes valdie, valdībai, ir sekojošs. Kopā ar citiem Pētniekiem mēs konstatējām, ka krīzes iemesli un krīze pati netika uh, prognozēta. Ir tikai ļoti, ļoti nedaudzi, kas nu tā aptuveni uh, brīdināja no tā, kas uh, pēc tam arī notika. Un mēs piedāvājam, lai Nīderlandes parlaments vismaz vienu reizi gadā saņemtu informāciju Šo ziņojumu būtu jāsniedz Nīderlandes bankām kopā ar tā saukto centrālo plānošanas iestādi. Un šādā veidā informācijai jābūt tādai, kas izvērtē ekonomikas, ekonomisko situāciju visā pasaulē un īpaši pievērš uzmanību finanšu uh, tirgus sistēmai, jo vienmēr ir saiknes starp makroekonomisko situāciju un attīstību. Uh, finanšu sektorā. Tam jābūt ziņojumam, kas uh, patiesi būtu uh, veidots Nīderlandes parlamentam. Un ir uh, ekonomiskā politiskā analīze jāveic. Mēs izvērtējam arī banku finanšu institūciju darbību izvērtējam arī citu uh, iestāžu darbību, kas uh, izsniedz kredītus, un konstatējam, ka bankas ir ļoti liels riskus, uh, tādas riskantas darbības veikuši, un tie riski nav bijuši pietiekami um, novērtēti, un dažkārt riski ir akceptēti arī pilnīgi apzināti. Um, samērojot finanšu institūciju intereses, finanšu intereses un riskus Lēmums eh, vienmēr tika pieņemts par labu bankas komerc interesēm. Un arī pieaugošā uzmanība savziņā zināma lomu nospēlēja, kā arī banku akciju turētāju spiediens. Šis eh, spiediens, eh, kas ir saistīts ar akciju vērtību, noved pie tā, ka bija ļoti kļūdaina attīstība. Piemēram, ka uh, izmaksas pēkšņi kļuva daudz nozīmīgākas nekā riski un riski, kas ir saistīti ar bankas darbības stratēģiju. Mēs konstatējam, ka šajos finanšu institūtos līdzsvars vairs nepastāvēja tā sauktais checks and balances. Pavisam skaidrs bija, ka netika aptvērts, cik nozīmīgi ir administratīvā padoma un valda un cik nozīmīga ir valde kopumā. Mēs konstatējam, ka ir absolūti nepieciešams kultūras izmaiņas, lai izmainītos izturēšanās finanšu institūtos, finanšu iestādēs. Nīderlandē ir tā sauktais uh, banku kodeks, kas ir izveidojies pēc krīzes. Tā ir iniciatīva, ko izteica Banku apvienība. Šis uh, kodeks nosaka noteikums, kā uh, administratīvā un uh, valda un valde kopumā darbojas, kādam ir jābūt menedžeru atalgojumam, īpašu um, augstākās vadības līmenī. Mēs kā komisija konstatējām, ka šis banku kodeks nav pietiekams. It īpaši banku risku mm, pārvaldība, jeb risku menedžments bankās un finanšu institūtās vēl nav pietiekami labi attīstīts un arī iestrādāts šajā banku kodeksā. Tāpat mēs konstatējām, ka atalgojums uh, Nu, es tagad gribu uh, runāt par uh, bonusiem, ka uh, augstākajā līmenī tas ir tāds zināms risinājums, bet mūsu viedoklis ir tāds, ka šis princips, kas ir spēkā attiecībā uz augstāko pārvaldu, tam jādarbojas arī visā bankas. Uh, organizācijā kopumā, visos līmeņos. Mēs domājam, ka banku kodeks ir jānosaka striktāks, jānosaka sankcijas, Un tajā brīdī, kad eh, bankas nepilda eh, kodeks, nu, eh, teikums arī Nederlandes parlaments tā domā, ka tad ir jāpieņem līmums. Tātad tikko kā kaut kas nedarbojas, ir nepieciešams likums, un kas noteiktu, kā jādarbojas bankām un kā, kādiem jābūt, kādam jābūt atalgojumam. Mēs tāpat uh, izteicām viedokli, ka jāstiprina uzraudzības padomas darbība, jo mūsu skatījumā tam nebija tāda laba pārskata un nedarbojās kā kontrols, jeb uzraudzības orgāns attiecībā uz bankām. Mēs domājam, ka ne tikai bankas, bet arī citas finanšu institūcijas ir nozīmīgas, piemēram, apdrošinātāji, pensiju fondi, arī tiem ir vajadzīgs kodeks ar tādu pašu vai salīdz, salīdzināmu saturu. Un noslēgumā mēs paraudzījām, paraudzījāmies uz to, kāda nozīme ir bijusi uh, likumdevējam finanšu krīzes laikā. Un konstatējām, ka regulējums, kāds uh, bija it īpaši Nīderlandē, ka tas ļoti stipri bija vērts uz harmonizāciju un liberalizāciju finanšu tirgos, lai noteiktu tā sākto level playing field, jeb vienāds uh, sankuma noteikums visiem. Mēs konstatējam, ka ir arī um, trūkumi Nīderlandes likumos. Kapitāla prasības, kāda ir uh, nosprausti, tās ir bijušas daudz par zemu Un tieši šīs zemās prasības ir novedušas pie tā, ka a, pārāk a, liels riskus akceptē. Un otrkārt mēs konstatējām, ka grāmatvedības a, principi ir funkcionējusi procikliski un a, pat noveduši pie krīzes padziļināšanās. Un tādēļ piedāvājām sit, a, priekšlikums, lai mainītu situāciju. Tāpat mēs konstatējām, ka ir arī e, tā sauktā ēnu banku pasauli, kas vispār netiek nekādā veidā pāraudzīta. Par parlamentu pašu konstatējām, ka parlaments nav kritiski pietiekami darbojies uh, ievērot attīstību visā pasaulē un arī Nīderlandē. Pārāk liela uzmanība tika pievērsta liberalizācijai, nemaz netika uh, skatīts, kas notiek uh, tirgu kopumā. Un Nīderlandes parlamentu mēs kritizējām, ka tas nav bijis pietiekami, pietiekami kritisks attiecībā uz uh, attīstību. Pārāk ilgi parlaments vienkārši raudzījās, kāda ir uh, attīstība un ne, nepareizi novērtēja attīstības tendences. Nīderlandes parlamentam būtu uh, bijis jāiejaucas Līdz ar to mēs piedāvājām zināmas pasākums likumdošanai, respektīvi likumdošanas izmaiņām. Tā ir, tā ir attīstība, kas bija, kas notika visā pasaulē, un tādēļ regulējumam jānotiek arī visā pasaulē. Bet, protams, arī Eiropas līmenī ir jābūt izmaiņām, bet tā kā tas ir pārāk ilgi, tad mēs teicām, ka Nīderlandē pašai nepieciešama pasākuma, lai novērstu to, ka tas atkārt, atkārtotas tas, ko piedzīvojam. Bez tam mēs piedāvājam paaugstināt kapitāla prasību apjomu. Mēs vēlamies tādu būtisku kapitāla prasību pieaugumu, kas notiktu pakāpeniski. Jūs arī zinat secinājums, kādas ir izteikusi Bāzeles komiteja Par Nīderlandi runājot, mēs piedāvājam, lai banku ietvaros notiktu, zināms, sadalījums starp komerc aktivitātēm un cita veida aktivitātēm. Pilsoņi, kas ir uzticējuši savu naudu bankai, nedrīkst tikt pakļauti riskam, ka ar viņu ietaupījumiem notiek tiek finansēta tirdzniecības darījuma un ietaupījumu sektors un komercdarbība ir jānodala. Nedrīkst īstenot tirdzniecību, kas uh, nāktu par ļaunu privātajiem, privātu personām, kas uh, savus uzkrājumus ir uzticējušas bankām. Un tagad par tādu ļoti delikātu jomu. Ir likums, kas Nīderlandē parlamentam ir iesniegts vēl, bet vēl nav izskatīts Antona Fēnetāla priekšlikums, iesaka izvērtēt, kādi kriteriji jānosaka saplošanas vai pārņemšanas gadījumos, lai garantētu stabilitāti ABM AMRO pārņemšanas gadījumā tas bija īpaši nozīmīgi. Mūsu viedoklis bija tāds, ka finanšu stabilitātes izvērtējumam jānotiek saskaņā ar kritērijiem. Kritērijiem, kas um, Antona Fēnetā direktīvā ir specificēti. Un mēs piedāvājam, ka uzraudzības iestādes, proti, jā, Nīderlandes Nacionālajai bankai jābūt plašākiem līdzekļiem, kas varētu iejauties. Nu, mēs praktiski nosakām veselu tādu skalu ar iejaukšanās pasākumu klāstu, kuri var būt arī atšķirīgi. Varbūt eh, brīdinājums vai brīdinājums saruna līdz pat nacionalizācijai. par uzkrājumu garantiju sistēmu. Šeit mēs piedāvājam risinājumu Eiropas līmenī. Un uh, šie naudas līdzekļi, kas ir tam nepieciešami, ir jāsaista ar risku profilu, kāds ir izveidots. Uh, Un um, šādai iemaksai jeb, uh, jābūt uh, ex ante iemaksātai. Mēs tāpat arī domājam, ka Finanšu parlaments attīstot uh, sistēmu iesaistās un tam plašāk jāiesaistās. Nīderlandes parlamentam ir uh, dažādi tas iespējas arī struktūra ziņā ietekmēt tā uh, situācija. Un Nīderlandes parlamentam regulāri jāraugās, kāda ir finanšu sistēma. Un parlaments nedrīkst vairs tā nekritiski raudzīties uz attīstību finanšu sektorā. Priekšstādājs kundze, sakiet man, ja es esmu pārāk uh, ilgi runājis un izsmeļoši. Un tagad noslēgumā par to nozīmi, kas ir bijuši tādi būtiski spēlētāji krīzes laikā, piemēram, uzraudzības iestādes. Nīderlandes Nacionālā banka, centrāla banka ir atbildīga par situāciju Nīderlandē. Un tā nevarēja pietiekoši novērtēt sistēmu riskus. Altvelingungs bankas Priekšsādātājs brīdināja, bet nekas vairāk par brīdinājumiem nenotika. Banka neiejaucās burtiski, bija pārāk maz pamata, lai iejauktos, balstoties uz uh, ne, uh, sistēmisko faktoru mm, ne, nedarbību. Nebija tādas tiešas iejaukšanās uh, finanšu institūtu darbībā, tātad mikro tādas eh, konkrētas uzraudzības eh, nebija un netika atklāti, ir pareizi novērtēta sistēmiskie riski. Bez tam ir konfidencialitātes klauzula starp eh, Nīderlandes centrālo banku un Nīderlandes finanšu institūtiem. Un tā kā tāda pastāv, mēs kā parlaments nevarējām iegūt pietiekam daudz pārskat par to, kā uzraudzība notika šajā mikro līmenī. Un tas ir spēkā arī uz, uh, at, at, uz citām attīstības tendencām. Šī konfidencialitāte novērš to, ka mēs varētu saulēcīgi um, uh, labāk novērtēt riskus. Un tagad vēl um, audits. Mēs konstatējām, ka nepietiekami tika sniegts ieskats uh, darījumu atskaitēs un paskaidrojumos par darījumiem netika pietiekam izvērtēts, kāda riska finanšu institūcijām un arī bankām bija un kādus tās uzņēmās. Un šeit mēs domājam, ka vajadzētu daudz kritiskāk darboties arī revizoriem, jeb autoriem vajadzētu dot iespēju izteikt priekšlikumus, lai nākotnē skaidrāk tiktu norādīts, kāda ir bilance, kādi riski ir uh, aktīva un pasīva jomā un kādi riski no ārpuses var, ar, ar kuriem var saskaties. Bez tam, mēs domājam, ka uh, Larozieru ziņojums ir uh, labs pamatslabs sākums, bet raugoties uz šo visu tēmu kopumu, ka ir jābūt vienam Eiropas uzraudzības uh, institūtam, kas darbojas. Un attiecībā uz aizseifu šo konkrēto gadījumu Nīderlandē mēs bijām koncentrēti ar tādu lielu spriedzi, lielu spriedzi starp Nīderlandes un Islandes uzraudzības iestādēm. Mēs varējām tikai konstatēt, ka ir atšķirīgi viedokļi. Bet Nīderlanda nevarēja saulaicīgi šo problēmu atra, atrisināt arī gluži vienkārši tādēļ, ka bija divas atsevišķas uzraudzības iestādes. Un katra no tām raudzījās tikai uz savām personīgām interesēm. Un līdz taks prasībai par Eiropas uzraudzības iestādi ir jābūt arī labākai informācijas sniegšanas iespējai starp nacionālajām uzraudzības iestādēm. 20. līdz 27. ieteikums par uzraudzības eh, iestādēm. Šeit mēs aicinam eh, caurskatāmāk rīkoties ciešāka sadarbība Nīderlandē starp eh, dažādajām uzraudzības iestādēm un tā saukto finanšu dienestu ombudu. Tā ir iestāde, kur pilsonis var vēsties un sūdzēties, ja saskars ar problēmām finanšu produktu jomā. Uzraudzības uh, institūciju daudzums jāpaplašina. Es jau runāju par vadību, par šo skalu, kas uh, jāievieš arī uh, sankciju jomā. Un tā vispārēji runājot, mēs uh, domājam, ka uzraudzības uh, darbība jāuzlabo uh, kopumā. Ļoti nozīmīga ir arī civil civilā atbildība, cilvēciskā atbildība, tā bieži vien liekas, ka tā ir gluži tā kā tāds kavēklis eh, darbojoties. Mēs savukārt domājam, ka šī atbildība ir jāpiemēro tam, kas dažās Eiropas valstīs jau tā ir spēkā. Proti eh, atbildības riski nedrīkst būt iemesls, uh, pasīvi darboties un vēl par auditoriem. Mēs domājam, ka grāmatvedības jomā ir jābūt vēl striktākiem noteikumiem, lai būtu pilnīgi skaidrī, skaidrība, ka, kam ir jābūt uh, atskaitēs it īpaši attiecībā uz riskiem, kādi ir. Nu, un tad abi atsevišķie gadījumi, kurus izskatījām. Nīderlandes parlaments mums lūdza izskatīt ABN AMRO un ICE gadījumus. Mēs to veicām, jo gribējām konstatēt, kāda nozīme bija mm, noteiktajiem risinājumiem un kāda loma bija atsevišķajām iestādēm. Tātad tas bija šis uh, mums dotais uzdevums. Mēs uh, katru dienu nepētījām ABN uh, AMRO dramatisko situāciju, bet mēs izskatījām Nīderlandes finanšu ministru un Nīderlandes parlamentu, kā arī uzraudzības iestāžu darbību. Tagad attiecībā uz ABN AMRO mēs konstatējām sekojošo, un es šeit runāju tikai par pārņemšanas uh, gadījumu 2007. gada septembrī. Mēs konstatējām ka tā laika likuma ietvaros Nīderlandes finanšu ministram ir uh, jāsniedz atzinums. Nīderlandes finanšu ministru konsultē Nīderlandes centrālā banka, attiecībā uz mikrouzraudzību un arī a, finanšu sistēmas stas, stabilitāti. Proti, kādas sekas izriet a, šai stabilitātei no pārņemšanas. Mēs konstatējam, ka finanšu ministrs pilnībā paļāvās uz Nīderlandes centrālās bankas a, konsultāciju un sekas finanšu stabilitātei bija tādas, ka viņš nu pilnībā atstāja šo novērtējumu Nīderlandes centrālās bankas kompetencijā, un tas ir esošo noteikumu pārkāpums. Mēs konstatējam, ka finanšu ministrs jau sākotnēji bija gatavs sniegt pozitīvu lēmumu. Un tad tas bija arī pamatā šai praksē, kur izvēlējās. Tātad um, tiesiskā ietvara. To, no tā izrietot, um, finanšu ministrs neizmantoja politisko reaģēšanas um, iespēju un neprasīja citu uh, pasākumu. Mēs nesakām, ka ministram būtu jārīkojas šādi vai tādi. Mēs sakam tikai, uh, ministrs būtu varējis arī reaģēt savādāk. Tās likumdošanas ietvaros, kāda viņam bija. Otrs gadījums, tas skar aizseifu sabrukumu. Mēs konstatējām, ka problēmas, kādas bija Lands bankī, bankā un arī Islandes uzraudzības uh, sistēmā bija ļoti plašas. Mēs mm, Rīgām uzklausīšam un uh, uzklausījām arī Islandes pārstāvus. Uh, un uh, šis cilvēks teica, ka viņam arī bijis iespējas, ka Nīderlandei meloja no Islandes puses un apzinī, apzināti sniedza nepatiesu informāciju. Un tad tas ir ļoti sarežģīti, jo tās ir tad divas uzraudzības institūcijas, kas nav spējušas sadarboties kopā. Uh, Mēs arī konstatējām, ka Nīderlandes centrālā banka nemaz nevar izteikt brīdinājumus. Tā uh, bija liela problēma. Uh, No otras puses konstatējām, ka Nīderlandes centrālā banka uh, tās iespējas, kādas bija arī uh, kaut ko dar, darīt pret aizsēju produktiem, tās netika izsmelts. Bija vēl tādas iespējas uh, reaģēt. Nīderlandes uh, centrāla banka varētu uh, būtu varējusi uh, formulēt dažādas noteikums uh, attiecībā on Lands bankī par aizsēju produktiem. Tas nenotika vai notika nepilnīgi. Un Nīderlandes uh, tieslietu ietvaros būtu bijis iespējams dot rīkojumu Lands banki attiecībā uz aizsēju un arī attiecībā uz rīcību ar uzkrājumiem būtu iespējams, ja uh, uzraudzība būtu darbojusies savādāk, ja Nīderlandes centrāla banka būtu uh, darbojusies savādāk, tad varbūt attiecībā uz uh, Landsbankīm mēs būtu sasnieguši ko citu. To jau nevar, teiksim, tā simtprocentīgi pateikt, bet nu tā tas bija. Tagad vēl par otro daļu. Šeit ir runa par krīzes pasākumiem, ko veic eh, Nīderlandes iestādes, tie miljārdu atbalstu maksājumu dažiem finanšu institūtiem Nīderlandē, ko veic valdība. Šeit mēs uh, skatīsim arī Nīderlandes parlamenta pozīciju, un uh, priekšlikums tagad ir iesniegts parlamentā, un nākamnedēļ par to būs balsojums, par to, ka jāveic šī izmeklēšana Tas notiks eh, tās augtās izmeklēšanas, jeb anket eh, ietvaros. Tā ir tāda plašāka izmeklēšana nekā tā, ko mēs veicām līdz šim. Šī tā sauktā izmeklēšanas procedūra piedāvā vēl vairāk iespējas nekā līdz šim eh, tās mums bija šajā izmeklēšanā. Šeit galvenokārt runa, būs runa par sešiem pasākumiem, ko ir veikušas Nīderlandes iestādes. Vispirms eh, ABN AMRO nacionalizācija, otrkārt eh, kapitāla sniegšana ING, eh, Aigon un SNS Real, treškārt garantiju, kuru Nīderlandes uh, Uh, iestādes piedāvāja uh, vispārīgi, ja nemaldos, tās bija 200 uh, miljārdu apmērā, tās ir garantijas bankām un citiem finanšu institūtiem, kas varēja tikt izmantots, ja nepieciešams. Un ceturtkārt, mēs skatīsimies, kāda, kā darbojas uzkrājuma garantiju sistēma. Tas nozīmē no 50 tūkstošiem uz 100 tūkstošiem eiro tika palielināts šis apjoms, garantija apjoms. Tad aizsev gadījums, kam bija arī zināms sekas. Uh, Eh, tādējādi, ka eh, nodok, noguldītājiem līdz pat 100 tūkstoši eiro eh, arī tika izmaksāts, kas bija garantēts. Un tas Nīderlandes valstī bija 1,3 miljārdu eiro sloks. Protams, mēs gribētu atgūt šo summu, un par to mums tagad ir jādiskutē ar Īslandi. Tad šī te rezerves, šis rezerves instruments ING Tā bija tāda kā valsts garantija, paredzēta valsts garantiju sistēma portfelim ar tādām vājākām hipotēkām. Un Nīderlande uzņēmās 85% risku šajā portfelī un garantēja šo risku. Tas notiks nākamgad. Uh, Tas ir mūsu darba apjoms. Mēs lēšam, ka mums vajadzētu būt vajadzīgs apmēram gads, lai šo izmeklēšanu veiktu. Es ceru, priekšādātais kundze, ka neaizņem pārāk daudz laika. Paldies! Much, De... Paldies, Devita kungs, par jūsu lielisko prezentāciju. Bija ļoti interesanti uzklausīt. Uh, uh, Nacionālā parlamenta īpašas komitejas viedokli, īpaši ņemot vērā to, ka mēs nesen plenāru sēdē pieņēmām savu ziņojumu un ņemot vērā arī tuvojošos dialogu ar nacionālajiem parlamentiem. Tagad uh, varu dot vārdu deputātiem jautājumiem un pēc tam tiks sniegts atbildes. Es piedāvāju organizēt vairākas uh, uh jautājumu kārtas un pirmā Bereses kundze. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par šo skaidrojumu mums visiem par paveikto darbu. Mūsu komitejā, kur es biju referente kolēģu vārdā, mēs pieņemam mūsu vidusposmu ziņojumu plenāru sēdē ar ļoti lielu vairākumu, un mūsu mērķis ir ir šobrīd tāds, kādu jūs piedāvājat, pie kura mēs strādājam kopīgi konkrēti, skatīt, kādā veidā dažādās valstīs situācija ir attīstīsies un apmainīties ar pieredzi un attiecīgi rīkoties. Es šodien jums neprezentēšu ziņojuma eh, rezultāts. Es domāju, ka būs tāda iespēja. Tomēr es Gribu atzīmēt, ka mūsu mandāts bija daudz plašāks nekā jūsējais, jo mūsu izmeklēšanas mērķis bija skatīt finanšu, ekonomisko un sociālo dimensiju krīzē, un tādējādi mēs nonākam pie plašākā priekšlikumu lauka kā pat, ja jūs apvērtā jā, jautājumos um, ļoti daudz kas um, Eh, saskana ar mūsu jūtumu. Runājot par krīzes eh, izcelsmu un sākumu pēc būtības, jūs mums sakāt, kas noteicošie faktori eh, bija, kā jūs pats teicāt, visi ceļi ved uz amerikāņu nekustamo īpašumu tirgu. Man šķiet, ka ja mēs tādā veidā analizējam lietas, tad prie, priekšlikumos, lai izvairītos no situācijas atkārtošanās, mēs neaptversim pietiekami plašus aspektus, un tas arī eh, tika plaši vien apspriests mūsu vidū. Amerikas nekustamā īpašuma tirgus ir saistīts ar privileģēts izaugsmes modeli Savienotajās valstīs un arī vairākās Eiropas Savienības valstīs, balstoties uz eh, kredīta patēriņa finansētu modeli, un tas ir saistīts ar sociālās nevienlīdzības pieaugumu un pievienotās vērtības sadalījumu starp kapitālu un darbu. Šo punktu mēs nevarējām skaidri norādīt mūsu gala diagnozē, bet vēlos sacīt, ka jā, bija uh, nekustamo īpašumu krīze Savienotās valstīs, tāpēc, ka tika, eh, bija vēlēšanās pārdot īpašumu cilvēkiem, kuriem nebija iespēja to iegādāties, jo viņu līdzekļi bija nepietiekami. Un es domāju, ka mēs eh, to apzinoties varam paplašināt analīzes spektru. Tagad pāris jautājumi, kas ir konkrēti saistīti ar Nīderlandes pieredzi, kura ļoti bieži tiek eh, nosaukta kā piemērs. Jūs eh, pirmīt runājāt par pārvaldības um, uzdevumiem, un es domāju, ka tas varētu būt gan dalību valstu, gan Eiropas mērogā ka nav pār, pietiekami bieži sacīt, cik lielā mērā ir jāreformē uzņēmumu pārvaldībai tās būtu vai nu biežāk kotēts vai finanšu ies, eh, struktūras. Un jautājums par to, cik lielā mērā vajadzētu ierobežot bonusus. Tas ir jautājums arī par um, strādājošo. Um, piesaistīšanos, tas attiec uz atalgojumu, tas attiec uz akcionāru svaru administrācijas padomēs un e, iespēju balsot ar aizdotām akcijām un tā tālāk. Bet es gribētu jautāt, vai jūs esat varējuši novērot labas vai sliktas prakses runājot par pensiju fondu pārvaldību jomu? E, vēl citās debatēs, kuras nobrīd, e, šobrīd notiek, Nīderlanda tiek nosaukt kā labas prakses paraugs, jo ir obligāta mm, pievienošanās šādam fondam, un arī e, tās ir strateģiskas investīcijas. Jūs varētu pastāstīt par to sīkāk. Un tālāk otrais e, specifiskais punkts Nīderlandē ir uzraudzības modelis. Krī, pirms krīzes un sagad, ar e, Larozieru ziņojumu sagatavošanu ļoti bieži Nīderlandes modelis uh, E, tika nosaukts kā paraugs. Kādā veidā e, krīze liek mums pārskatīt šo Twin Peaks modeli? Treškārt, jūs nepieminējāt kredītreitinga aģentūras. Mēs uzskatām, ka šeit ir būtiska problēma un piedāvājam savā ziņojumā pārdomāt alternatīvu finansējumu modeli šīm aģentūrām. Un izveidot publisko, ja valsts aģentūru. Un pēdējais no manas puses runājot par grāmatvedības normām. Jūs sacījāt, ka grāmatvežiem ir jāiemācās lasīt finanšu pārskatu, bet jūs neko eh, neteicāt par eh, standārtu raksturu un par to, kā tos eh, šo standārtu, ko izstrādā ISB, un to vietu, pārskatā, kas varētu būt kritiskais punkts. Un pēdējais, jāatvaino, tik tiešām pēdējais, jūs runājat par 2007. gada direktīvu eh, par banku pārņemšanu. Esmu izbrīnīti, ka tā vēl nav transponēta Nīderlandes tiesību sistēmā. Varbūt jūs varētu pastāstīt, kāpēc tā vēl nav transponēta. Kaut gan. Eh, tad, kad mēs apspriedām šo jautājumu, tā jau bija daudziem prātā. Thank you, madam. Paldies, Beres kundze. Nākošais runātājs eh, tādā kārtībā, kā esam saņēmuši pieteikumus. Tomas Mars un Ola Šmits. Jā, Finan. Paldies, priekšsādātājs kundze. Devīta kungs, jūs teicāt, ka jūs varbūt runājat par garu. Nē, tas bija ļoti labi, ka jūs tik eh, visaptvaroši stāstījāt. Uh, daudzos pasākumos parlamentā mums rodas jautājums, kāpēc vispār kāds cilvēks bija ieradies, jo viņam nav ilga laika runāt. Tātad jūs ļoti daudz svarīgas lietas teicāt. Jūs teicāt, ka parlamentāriešiem bija ierobežots iespējas. Es ceru, ka tas mainīsies gan pie jums Nīderlandē, gan citos parlamentos. Bet es domāju, ka tāda pamatīga rīcība ir tikai tad uh, iespējama, acīm redzot, kad ir izveidosies krīzes situācija, jo tad ir tāds stimuls. Uh, jo daudzas puses jau grib turpināt tā strādāt bez kontrols, un to mēs jūtam tagad, ka kaut kas ir jādara. Tātad visumā, ne tikai pie jums Nīderlandē, kas ir vidēji liela ES valsts, arī citās jomās, citās vietās mēs redzam, ka pārāk vēlu ir bijusi rīcība, bet ne pavisam pa vēlu, un cerams, ka tā mums būs tagad iespēja ietekmēt nākotni, uh, Un tad cilvēki redzēs, ka toreiz tas bija labi, ka tika teikts, mēs gaidām kontroli, caurskatāmību un tā tālāk. Daži jautājumi par uzraudzības iestādēm. Sabiedrība bieži saka, ka tie ir cilvēki, kas saņem daudz uh, naudas un uh, būtībā neko nedara, bet daudzās jomās tas uh, neatbilst. Frankfurtē, manā pilsētā, es ar tiem esmu runājusi. Uh, viņiem bieži vien tika sniegta uh, viltus informācija, ierobežota informācija, bieži vien viņi nevarēja saņemt detalizētu informāciju, un es domāju, ka tam tagad ir jāmainās. Ne tikai ar to, ka bankas saka, mēs vēlamies pašregulācijas sistēmu, bet uh, uh ir jārodz arī šai apziņai, ka uh, kontrolai ir jābūt, savādāk uh, nekas nedarbosies. Tātad uzraudzības iestādēm būs uh, daudz lielāku lomu jāpiešķir, un tas arī parādās jūsu rezultātos. Vai jūs domājat, ka tā ir tāda īslaicīga parādība, un tad, kad krīze pāries, tad viss atgriezīsies pie ierastajām um, lietām, vai tomēr no jūsu Nīderlandes pieredzes jūs varat teikt, ka šīs uh, uzraudzības iestādes ir tiešām jāpliek ar kompetencēm. Jūs teicāt, ka jums bija iespēja uh, ja nemaldos, tad uh, translēta televīzijā jūsu sēdes, vai tas bija uh, populārākajā laikā, vai varbūt, ka bija uh, tāds uh, īsts fragments tikai, un pēc tam uh, ne nesvarīgākos uh, raidītājos, to televīzijas kanālos to varēja skatīties, uh, jo mums uh, šeit ir interneta straumēšana, daudz var skatīties, bet tāda plaša um, sabiedrība ne, vienmēr tiek sasniegt, un to es vēlētos, jo mūsu darbs krīzes komitejā bija daudz skaidrāks un konkrētāks nekā daudz līdz šim saprata. Banku nodeva. Tagad Berlīnē paralēli notiek uh, lēma pieņemšana par to, uh, proti, ka mēs vēlamies, lai varētu iekasēt banku nodevis, proti veidot tādu kā banku solidaritātes fondu. Kādas izredzes šai idejai ir pie jums Nīderlandē? Uh, ņemot vērā jūsu pieredzi. Mums tika teikts, ka ja jūs eh, mēģināsiet eh, pieņemt šādu banku nodevu un citas Eiropas valstis to nedarīs, tad tas būs par sliktu Vācijai. Vai jūs domājat, ka šeit vairākums to varētu atbalstīt? Eh, jūs minējat ombudu, tāds kā sistēmas ombuds Tā tad ir šāda institūcija par uh, finansēšanas jautājumiem. Vai tā ir institūcija, kura ir centralizēta, vai tur ir tādas reģionālas iespējas? Tātad kā pilsoņi šeit var iesaistīties? Un pēdējais jautājums, vissarežģītākais varbūt, jūs teicāt, ka būtībā mums ir vajadzīga uh, regulācija pasaules līmenī, vai tā ir tikai tāda kvēl cerība? Uh, vai uh, jūs mums uh, vispār dodat kaut kādu iespēju, uh, vai pietiek ar to, ka Eiropa strādā saprātīgi, lai bankas šeit iesaistās un tā tālāk. Ir dažas šausmīgas un dažas lieliski strādājošas bankas, kas te iesaistās. Tātad kādas mums ir iespējas, ka šīs pasaules Obamas arī mazākās valstīs saka, jā, mēs piedalāmies. Un nevis saka, ja Eiropā tas nav iespējams, tad mēs dodamies uz uh, citām vietām, jo ir dažādas salas. Es ceru, ka tur arī ir kaut kas mainīsies. Daži uh, hedge fondi ir uh, aizgājuši no šīm te salām. Un mēs ļoti labprāt viņus pieņemsim, <coughs> uh, kontrolēsim viņus, un tad varbūt šie fondi būs uzticamāki nekā agrāk. Paldies! Thank you, Mr. Man. Paldies, Mana kungs, par jūsu jautājumiem. Šmita kungs, lūdzu jums vārds. Much. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Daudz jautājumu, Devita kungs, jums tiek uzdoti. Es ceru, ka jums ir laba atbildi, atmiņa, vai arī jūs to pierakstāt. Es esmu no Zviedrijas, un man ir divi jautājumi. Es biju nedaudz pārsteigts. Mēs esam no jaunpienācējiem. <coughs> es biju pārsteigts, ka trīs dibinātāju valstis Eiropas sadarbībā būtībā izgāzās. Uh, E, kad pienāca krīze, jūs katrs kļuvāt tik nacionalistiski, kad pienāca krīze Beneluks valstīs. Kā jūs to varējāt pieļaut? Mēs esam pieraduši pie sadarbības uh, e, Ziemeļvalstīs, un mēs e, to atrisinājām bez Eiropas Savienības. Tad es biju tiešām pārsteigts. Es gribētu dzirdēt jūsu komentārus par to. Jo tāda taču ir Eiropas Savienības nozīme, lai nebūtu nacionālistiem, pat ja tas ir saistīts ar naudu. Otrs jautājums - aizsēv. Kā jau es teicu, es esmu no Ziemeļu valstīm un es esmu Islandes pusē. Un uh, tas nebija aizsēv uh, sabrukums, tas bija Islandes sabrukums un joprojām uh, tas pastāv. Un ja es lasu šo te uh, kopsavilkumu šeit, tad ir ļoti labi, ka jūs uzņematies zināmu daļu atbildības Nīderlandes vārdā. Uh, jo tas debatēs nav parādījies. Vismaz es neesmu nekur par to lasījis. Šeit ir daži arī no Lielbritānijas. Tā ir 320 tūkstošu iedzīvotāju valsts. Tas ir tā kā man dzimtā pilsēta, un viņi izdzīvos, Devīta kungs, ja viņiem ir, jums viņiem ir jāpalīdz. Un tajā nosacījumi, kurus jūs uzliekat šiem pilsoņiem, tiem, kuri joprojām dzīvo uz šīs mazās saliņas, cenšoties izdzīvot. Daži, protams, aizbrauks um, uz Lielbritāniju, varbūt uz Ziemeļu valstīm vai uz uh, varbūt pat Nīderlandi, lai uh, dzīvotu šajās valstīs un varbūt tādējādi radīs vēl vairāk problēmu Islandai. Es gribētu, lai jūs apsverat uh, noteikumu mīkstināšanu. Esmu dzirdējis bažas un baumas par to, ka politiķi Nīderlandē uzstāda noteikumus uh, Īslandes dalībā Eiropas Savienībā. Vai šis te jautājums ar aizsēju, ja tas netiks atlis, atrisināts, vai tad jūs nepieļausiet uh, Īslandes iestāšanos ES? Es ceru, ka jūs atbildēsiet ne uz šo jautājumu, bet nu tomēr. Thank you, kolēģi. Paldies, kolēģi, par interesantajiem komentāriem un jautājumiem. David Kungs, lūdzu jums vārds. Mēs ar nepacietību gaidām jūs atbildes. Mevrouw de voorzitter, um, hartelijk dank. Priekšsēdētājs, paldies. Es gribētu pateikties arī tiem, kuriem um, man uzdeva jautājumus, ļoti asus jautājumus. E, paldies, ka tos man uzdevāt. Tā būtu visa mhm, e, vieglākā atbilde, bet tagad iesim mazliet dziļāk nekā šī virspusēja atbilde. Un es gribētu sacīt sekojošo Beres kundzei. Mēs konstatējam, ka Savienotajās valstīs ir meklējams galvenais krīzes iemesls, un vēlāk tā izplatījās globālā mērogā - ekonomiskā krīze, kuras sekas mēs izjūtam aizvien šobrīd. Jūs uh, Jūs izskaidrojat jūs pati, jūs pārzināt situāciju Amerikas nekustamo īpašumu tirgu, jūs zināt eh, kredītu problēmu un eh, nesaprātīgo un bezatbildīgo kredītu piešķiršanu iedzīvotājiem, kuriem nebija iespēja šos kredītus atmaksāt. Un es domāju, ka tas ir atzīts fakts. Lehman Brothers bankas sabrukums arī ir šīs krīzes pamatā. Un mēs, Nīderlandieši, mēs nevaram izteikt priekšlikumus amerikāņiem. Amerikāņiem pašiem ir jāsakārto tas, kas notiek viņu mājās. Pēc tam Beres kundze, jūs pieminējāt pārvaldības jautājumus konkrēti strādājošo dalību un arī atalgojumu jautājumu. E, tas ir kā sarkanais pavadiens vairākos jautājumos, ko es uzklausīju jau, un mūsu izmeklēšanā. Mēs nevēlējāmies skatīt citus jautājumus, kā tikai finanšu sistēmu. Tas nebūtu nebija mūsu mandāts. Mūsu mandāts bija saprast, kas ir noticis ar finanšu sistēmu, un mēs nevēlējamies skatīt to, ko tas nozīmēja Nīderlandes ekonomikai. Mums nebija eh, mandāta šādā šajā jomā, tieši tāpat kā mums tāda nebija attiecībā uz sociālajām sekām bez tam jūsu ziņu projektā, kur mēs e, e, izlasījām, mēs e, redzējām, ka jūsu izmeklēšanas apjoms ir krietni vien plašāks nekā mūsējais. Mums bija jāskat vienkārši sekas attiecībā uz finanšu sistēmu. Kāpēc tā? Jo patiesībā mēs esam tikai neliela Nīderlandes parlamenta komisija. Un um, šajā komisijā mēs esam pārstāvētas astoņas politiskās partijas, un jūs lieliski varat iedomāties, Beres kundze, ka tas varētu novest pie interesantām debatēm un atšķirīgiem viedokļiem, bet mūsu komisijai nebija ne kompetence, ne mandāta, pētīt tās jomas, eh, pie kurām strādā citas komisijas. Eh, runājot par pensiju fondiem, mēs eh, nevēlējāmies vērst uzmanību šo punktu, un arī sabiedriskā doma pārāk par to daudz nerunā, bet mēs varējām konstatēt to, ka pensiju fondos ir E, tāda pati attieksme attiecībā uz riskiem kā finanšu sistēmā, runājot par investīcijām un ieguldījumiem. E, var konstatēt, ka pensijas ir e, pakļauts riskam, un mēs runājam par vērtību nolietošanos un mazināšanos. Un Nīderlandes centrālā banka ir piedāvājusi lai vairākiem vai noteiktiem pensiju fondiem būtu jāpieņem ļoti stingri pasākumi pat atsevišķu e, pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu vai samazināšanu, ņemot vērā e, pa, e, pakļaušanos ri, e, riskam. E, un mēs esam Nīderlandes. E, parlamentā iesnieguši likuma projektu, kurš tomēr tika noraidīts pēdējā brīdī, bet tas bija priekšlikums uzlikt par pienākumu pensiju fondiem piemērot noteikts pasākums. Diemžēl šis priekšlikums, kā jau sacīja, tika noraidīts. Pereskundze turpina, tad es varētu domāt, ka Tas nozīmē, ka pensiju fondam varētu tikt piemērot ilgtermiņa investīciju stratēģiju. Het, uh, het probleem daarbij is dat. Uh... Eh, Lēma. Kā jau es sacīju, ir tā, ka mēs eh, neskatām konkrēti pensiju fondu jautājumu. Mēs gribējām. Papildus visam skatīt, kādas tad saiknes šeit pastāv ar finanšu krīzi. Saiknes ir, un mēs varējām to redzēt, konstatēt arī vairākos mūsu pētījuma punktos. Taču šis pētījums jau pārsniegt mūsu mandātu robežas, un to es neuzdrīkstētos darīt, un es šeit negribētu sākt skatīt situāciju pensiju fondos. Tāpat jūs runājat, Beres kundze, par Twin Peaks modeli. Visi tie, kas apsprieda ar mums šo Twinpeaks modeli, bija gandarīti par eh, tirgus uh, autoritātes un Nīderlandes centrālās bankas nodalīšanu. Tas notika Nīderlandē un eh, ir ļoti noderīgi skatīt šo modeli, lai izprastu, vai tas darbojas vai nē. Un, uh, mēs uh, esam gandarīti e, par šādu modeli. Šo domu atbalsta Nīderlandes parlaments. Kā jūs zināt, kopš nedēļas mums jau ir valdība Nīderlandē, un tas būs e, ļoti karsts debašu punkts jaunajā Nīderlandes valdībā. Runājot par e, kredītu novērtēšanu un kredītreitingu aģentūrām. Mēs varējām konstatēt, ka kredītreitinga aģentūras pašas par sevi netiek uzraudzītas un kontrolētas, un mēs šajā sakarā uzklausījām kritiku, jo e, tās bija uzņēmušās dubultīgu funkciju. No vienas puses tās e, dod padomus uzņēmumiem, sniedz ieteikumus, un tajā pašā laikā tos novērtē. Tādējādi mēs uzskatām, ka tas nav objektīvi un tas nav pareizi. Bet mēs esam domājuši par kompensāciju, par klīringu sistēmu. Izveidot eh, kompensāciju palātu. Mēs uzskatām, ka Kredīt reitinga aģentūrām arī ir jātiek uzraudzītām no tirgus uzraudzītāja puses, bet tam ir jānotiek pārnacionālā līmenī. Mēs eh, pieņēmām zināšanai jūsu komitejas eh, priekšlikumus, bet mēs detalizēti nesam par tiem izteikušies. Runājot par grāmatvedības regulējumu. Šie grāmatvedības noteikumi, šie standarti darbojas procikliskā veidā. Es domāju, ka tās eh, ir bažas, ko paudušas eh, jau vairākas valstis. Un papildus eh, prasība pieauguma saistībā ar paškapitālu veidot sava veidā uh, Uh, buferrezerves, un tā vietā, lai darbotos procikliski, darbība noteiktu anticikliski. Tas nozīmē, uh, treknajos gados tiktu sagatavotas uh, rezerves, kuras varētu tikt izmantotas liesajos gados. Kad mēs runājam par tirgus uzraudzības um, viedo padomju darbību. Mums ir e, vairāk pasākumu veikti. Tālāk par e, Venētā. Direktīva vēl nav transponēta tiesībās, ir likumdošanas priekšlikums šajā sakarā. Es e, tur neko no savas puses nevaru izdarīt ir priekšlikums, lūdzu, nedusmojieties uz mani, bet ir Nīderlandē likumdošanas priekšlikums, kurš tika iesaldēts eh, kabinetam krītot, un tagad ir šis eh, iesald, eh, iesaldēšanas process pārtraukts, un mums ir beidzot jauna valdība. Un mēs varējām secināt to, ka Antona Veneta direktīva bija ar mērķi atbrīvoties no politiskas patvarības, kas mūsuprāt ir ļoti nozīmīgi un arī Nīderlandes eh, varas un lēmē iestādēm ir jāturpina varēt izvērtēt eh, šādu pasākumu ietekmi uz sistēmisku stabilitāti. Jā, eh, man, kungs, atvainojiet, es ne, nepaspēju pierakstīt jūsu vārdu. Uh, ņemot vērā šo ļoti lielo jautājumu skaitu, kas man tika uzdots, bet runājot par tirgus eh, uzraudzības iestādi. Mums e, tirgus uzraugiem ļoti bieži tiek pārmests tas, ka toezichthouders eh, tekort zijn geschoten. Mēs neizdarījām secinājumus no situācijas ka mēs noskatījāmies visā sakrust, rokas sakrustojuši, naudas pārplūdināti, bet patiesībā man, kungs, šī krīze ir eh, pagrieziena punkts uzraudzības struktūrās, arī vairākas bankas jau to norādīja. Kāpēc? Agrāk eh, ļoti tika respektēts uzraudzības iestādes, vēlāk situācija banku nozarē mainījās. Eh, tirgus uzraudzības instrumenti pagātnē netika pietiekami koriģēti un piemēroti, bija pietiekami sazināties ar uzraudzības iestādes vadītāju, lai situācija varētu atrisināt. Tā vairs šodien nenotiek, un mums ir jā, jāizdara secinājumi un. Uh, jāparedz jauni notiekumi tirgus uzraudzībai, ir jābūt caurskatāmākiem un skaidrākiem un rīkoties ir nepieciešams nevis vienkārši runāt. Mēs eh, eh, nevaram izmantot šos, eh, šīs banku uzraudzības iestādes, lai izmantotu tos kā aizsargu un alibi kā tas bieži notiek. Finanšu ministrs un tirgus uzraudzības iestā, iestādes bez tām tikko ir piedāvājušas veselas, veselu rindu pasākums, lai piešķirtu lielāks pilnvars tirgu, tirgu uzraudzības iestādēm, un arī ir sagatavots plašu ziņojums par eh, uzraudzības noteikumu turpmāku izmantošanu un uh, stingrākiem un aktīvākiem noteikumiem Nīderlandes banku uzraudzībā. Tā tad notiek izmaiņas eh, visā šīs nozars kultūrā, lai mēs varētu labāk risināt laikmeta izaicinājumus. Tālāk runājāt par mūsu sarunu translāciju televīzijā. Vairums no tiem tik translēti tiešā veidā. Tas nozīmē dzīvajā ēterā. Brīdī, kad tie notika un ne tikai Nīderlandes televīzijā, bet arī radio. Bez tam arī e, šis jautājums e, plaši tika atspoguļots e, mēdījos. Katru dienu Nīderlandes mēdījos tika runāts par mūsu uzklausīšanu un par to, kā viss notika. Tad, kad mēs runājām par e, banku nodokli, iedomājieties, ka tas e, bija ļoti sarežģīti, es domāju, šīs debatas. Un tad, kad mēs mēģinājām sagatavot šo ziņojumu, tad mēs varējām secināt, ka Nīderlandes finanšu ministrs jau bija izteicies pār šādu banku nodokli. Viņš to sauc uh, bankas nodokli, lai gan tas ir e, maksājums, maksājuma forma, e, kas e, varētu tikt apspriesta, vai ir jāveido kāds steidzamības fonds vai atsevišķs fiskāls instruments šajā sakarā, vēl konkrēts lēmums nav pieņemts. Un mēs kā izmeklēšanas komisija piedāvājam to, ka ja ir jāievieš šāds nodoklis vai maksājums no bankas, tad uh, būs arī jādomā par nosacījumiem, kas ir saistīti ar šādu maksājumu. Tas nozīmē paturēt vienlīdzīgus konkurences noteikumus starp dažādām banku institūcijām. Mēs nevaram un nedrīkstam um, mazināt konkurenci, kā arī nedrīkstam pieļaut dažādu pasākumu akumulāciju, jo tas jau būtu entais pasākums, kas tiktu izveidot šajā sakrā, ir jāstrādā vienkāršāk. Katrā ziņā Nīderlanda vēl nav tik tā pavirzījusies, lai runātu par modalitātēm. Viss, par ko mēs runājam šobrīd, ir nosacījumi, kas ir jāņem vērā, ja kādu dienu šāds maksājums vai nodoklis tiktu ieviests. Tālāk runājot par um, ombudu, par vidutāju, par starpnieku, to mēs saucam par uh, starpnieku, jeb vidutāju finanšu jautājumos. Visā valstī tāds ir viens. Bet viņam ir pakļauts vesels administratīvs aparāts. Ļoti bieži, starp citu, šis ombuds sūdzas par um, personāla trūkumu, taču ļoti bieži uh, tas ir ar, šis, uh, šī persona ir ar nozīmīgu lomu, piemēram, Deksijas bankas lietā tāda bija. Un šis starpnieks ir ar ļoti nozīmīgu lomu, veidojot vai pareizai zāk sakot ārpus tiesas mediācijas procesā sakarā ar pilsoņu iesniegtiem, iesniegtām sūdzījām. Tā ir e, privāta strukt, e, persona, kas ir ar juridiskas personas statusu, kas skata šos jautājumus. Bet problēma ir tā, ka arī banku institūcijiem ir nepieciešams savas rezerves saistībā ar, ar šo vidutāju, un mēs vēlamies, lai tā būtu institūcija, kas ir ne puspubliska, pusprivāta, bet lai tā kļūtu par valsts funkciju, kas ir pakļauta tieši tiem pašiem noteikumiem, kā bankas un finanšu institūcijas, kas var saņemt informācijas no finanšu un banku pasaules. Šobrīd tā tas nav. Tieši tāpēc, ka status nav, e, nav tīri publisks, tas nav valsts status, bet pus e, privāts, pus publisks. Tālāk runājot par regulējumu pasaules līmenī. ir skaidrs, kā. It visur pasaulē krīzes skār pilnīgi visus. Un mums ir jāmeklē risinājums, tā skaitā pasaules līmenī. G20 un uh, G20 valstis, kā arī Bāzēlas komiteja, jau krietnu laiku darbojas šajā ziņā, lai mēģinot sakārtot lietas. Bet eh, lietas eh, tomēr norit ļoti, ļoti lēni. Tas nozīmē, ka mēs uzskatām, ka pienāks brīdis, kā ja viss eh, būs pārāk ievilcies, būs jārīkojas pašiem. Citiem vārdiem sakot, ja lietas nenotiks, mēs tās paveiksim paši, tāpēc mums ir e, jādomā e, par prasībām, kādas G20 līmenī tiks pieņemtas kapitāla līmenī. Mēs vienmēr esam uzskatījuši, ka šīs prasības ir nepietiekamas un attiecīgi pārāk, augsti riski, pārāk augstiem riskiem tiek pakļaut maksāt spēja un dažus mēnešus vēlāk pēc atzinuma sagatavošanas, eh, pēc Bāzēles komitejas noteikumiem ar Bāzēles tripaketi tika mēģināts nonākt līdz 9% ar papildus eh, buferi uh, ap, summu, ko mēs gribējām ieviest. Taču Nīderlandē mēs uh, esam atstājuši sev darbības uh, kādas manevrēšanas rezerves, lai varētu īstenot tos pasākumus, kas ir nepieciešami. Man šķiet, man kungs, esmu tagad jums atbildējis. Un Šmita kungs, mūsu Zviedrijas draugs. Eh, man jūsu sacītais likās Šmita kungs ļoti interesants. Tās, ko jūs pieminējāt Eiropas līmenī. Protams, 90. gados arī jūsu valsts eh, pārdzīvoja krīzi. Un eh, vieni paši jūs spējāt no šīs krīzes izkļūst, izkļūt, veicot veselu rindu pasākumu. Tas eh, nenozīmē to, ka mēs uzskatītu, ka vienmēr var atrast nacionālu risinājumu. 90. gados Zviedrijas krīzei bija cits raksturs, cits apjoms nekā tai, e, kas e, e, ir iestājusies šobrīd. Tā nebija globalizācijas krīze. Šobrīd mēs saskaramies ar globālu krīzi. Toksiskie produkti, titrizētie produkti tiek izplatīti visā pasaulē, un tā tas nenotika 90. gados. vērtspapīru pakešu titrizācija bija tikai sākusies 90. gados. Mēs nevaram apgalvot, ka tas ir būtisku lomu. Un šobrīd Nīderlandē mēs saskaramies ar problēmu, kas ir jāsakārto, protams, nāc valsts līmenī, bet tad, kad mēs vērojam saikni, kas kādas pastāv ar pārējo pasauli, tad mēs varam secināt, ka visā visumā ar tirsniecības globalizāciju būs jāmeklē globāli risinājumi tur, kur tas ir iespējams. Un šeit ir. Es atgriežos pie tā, ko es sacīju Mārna kungam. Tālāk jūs runājāt aizseiv, par aizseiv gadījumu. Tā mums ir grūti risinām problēma. Nīderlandes valsts, kā jūs zināt, iesaistījās, lai aizsargātu noguldītājus. Noguldījuma garantijas sistēmā summas tika paceltas līdz 100 tūkstoši eiro uz vienu noguldītāju. Bet e, problēma ar šo garantiju, noguldījumu garantiju sistēmu un 1,3 miljārdi kopumā, e, prasījums, kas Nīderlandei ir um, šobrīd pret Islandi, ir mūsu izpētes, uh, mūsu izmeklēšanas komisijas darba otrajā sadaļā. Un, ja es tagad sniegtu atbildu, tad es jau apsteigtu gala secinājumus šajā otrajā sadaļā mūsu izmeklēšanas komisijas darbā. Un tā ir ļoti asa uh, Eh, problēma mūsu attiecībās ar Īslandi. Jūs uzdevāt jautājumu pēc visiem saviem uzdotajiem jautājumiem. Jūs sacījāt, vai ir saprātīgi tas, ka Nīderlandes varas iestādes piešķir garantijas saviem pilsoņiem izmaksās summas un pēc tam atsakās eh, maksāt parādus. Es eh, negribētu izvairīties no jautājuma šobrīd, bet manuprāt, būtu saprātīgi mēģināt atgūt daļu no zaudētā un izmaksāt to mūsu noguldītājiem. Tālāk par dalību Eiropas Savienībā šai valstī. Islandes dalība. Manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgs politisks jautājums, kas neietilpst mūsu mandātā, un mēs neesam kompetenti par to izteikties. Nīderlandes sistēma paredz to, kā šis jautājums tiek diskutēts eh, parlamentā ar ministriem, tā skaitā, un es negribētu eh, sacīt lietas, kuras man būtu jānožēlo pēc tam. Man ļoti žēl, ka man tas ir jādara. Tālāk eh, Redzēsim eh, pēc eh, kāda laika, vai es varēšu šo atbildi sniegt. Un man šķiet priekšsēdētāji, ka es esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Eh, Paldies par jūsu atbildēm, Davita kungs. Tas bija diezgan garš rauns jautājumiem un atbildēm. Tātad nākamajā kārtā, ja jautājumi būs vairāk un garāk, tad būs uh, iespēja dot vārdu tikai mazāk cilvēkiem. Vārtmans Klauskundze nākamā. Uh, Paldies, eh, priekšsēdētāji. Paldies. Es jau gandrīz teicu kolēģa kungs, bet eh, jūs esat nacionālais parlamentārietis un tā tad jūs esat mūsu kolēģis. Mēs ļoti augstu vērtējam, ka jūs ieradāties šodien pie mums, kad eh, jums būtu patiesībā jāsēž Nīderlandes parlamentā, jo šodien ir debatas par valdības deklarāciju jaunajai valdībai un tik un tā jūs ieradāties šeit pie mums un tas man parāda to, cik liela interese jums ir uh, š, par šo dialogu ar Eiropas parlamentu. Tomēr vispirms gribētu izteikt dažas vispārīgas piezīmes. Kolēģi Pēresa, uh, kas attiecas uz komitejas darba uh, mandātu, Nīderlandē ir tā, ka uh, tā ir tā valsts, kur vislielākās summas uz iedzīvotāju tika iztērētas uh, krīzes uh, laikā banku glābšanai. Un uh, tāpēc šai komitejai ir arī šis uzdevums izpētīt šo jautājumu. Nīderlandes parlaments, uh, protams, arī citos veidos uh, pētīs finanšu krīzi, ekonomikas krīzi, tādā plašākā kontekstā. Um, jūs runājāt uh, par jautājumiem, uh, ko uzdeva Ola Šmits. Tie bija tādi delikāti jautājumi. Jūs šeit esat kā izmeklēšanas komitejas uh, priekšsēdētājs, bet jums uzdod jautājums tā, it kā jūs būtu no valdības un jūs uh, uh, patiesībā esat partijā, kas ilglāk bija opozīcijā. To es saku jūsu atbalstam. Jūs uh, tiešām esat tādā diezgan nepatīkamā pozīcijā brīžiem. Es, protams, arī sekoju līdz tam, ko jūs darījāt, un uh, jūsu izmeklēšana uh, lielā mērā koncentrējās uz Nīderlandes situāciju, un arī ieteikumi koncentrējas uz Nīderlandes likumdošanu un uz Nīderlandes valdību. Bet uh, gandrīz visas iestādes, par ko šeit ir runa, darbojas pārobežu kontekstā, varbūt pat pasaules kontekstā. Tātad visi finanšu institūti, visas bankas un tā tālāk darbojas starptautiskā līmenī, un tāpēc ir vajadzīgi Eiropas risinājumi un noteikumi. Jūs teicāt, ka vajadzētu regulējumu starptautiskā līmenī, un ja tas nedarbojas tādā nacionālā līmenī, bet es jūs gribētu lūgt par zemu nenovērtēt tos konkrētos soļus, ko uh, šobrīd spēram Eiropas līmenī, runājot par likumdošanu. Un šajā sakarā man arī jāsaka, ka jūsu izmeklēšanas otrā daļa arī lielā mērā koncentrēsies uz Nīderlandes situāciju. Vai tur nevajadzētu vairāk uh, ņemt vērā Eiropas dimensiju? Daži konkrēti piemēri vienkārši, lai parādītu, ka parlaments ir jūsu sabiedrotais. Tagad īsi pēc krīzes mēs uh, konstatējam, ka dalība valstis um, ļoti labprāt aizmirst uzreiz krīzi, un ieteikumi kļūst uh, mazāk ambiciozi. Banku uzraudzība, tur jūs sakāt, mums ir vajadzīga um, asāka, tāda stingrāka banku uzraudzība, bet finanšu ministru padome uh, Eh, to grib atkal pavājināt, bet parlaments nē. Un šeit, eh, pacētoties parlamentam, mēs eh, tikai saņēmām šādu striktāku likumdošanu. Tas pats attiecas uz prēmijām, ja bonusiem. Jūs nosaucāt banku kodeksu. Visas Eiropas bankas taču darbojas pasaulē, tātad mums vajadzētu Eiropas kodeksu arī šiem bonusiem. Uh, krīzes risināšanas mehānisms, banku nodevu priekšlikumu. To mēs šeit vēlamies pātrināt, bet dalība valstis to bremzē, tās nevēlas to atbalstīt. Mēs esam par Eiropas risinājumu noguldījumu uh, garantiju sistēmu, aizsējumu un tā tālāk. Katrai valstī ir sava sistēma, bet mēs vēlamies Eiropas sistēmu, ar kuru varētu atrisināt problēmas, un tas pats attiecas uz uh, makro uzraudzību. Arī šeit ir likumdošanas pakotne un e, jārēķinās, ka e, būs zināms spriedzi šeit. Jautājums, vai jums ir kontakti ar citiem, citām izmeklēšanas komitejām citos parlamentos, varbūt, ka uh, jūs varat tad formulēt kopīgas prasības, tas būtu interesanti Eiropas pieejai. Uh, Un otrkārt, vai jūs eh, neredzat savu uzdevumu ne tikai ieteikumu sniegšanā Nīderlandes valdībai, bet varbūt arī varat piedāvāt Eiropas risinājumus? Tur ir eh, zināmām ambīcijām jābūt arī Nīderlandes parlamentā. Dažkārt pietrūkst šāda te Eiropas pieeja. Šeit varbūt varētu tādu informācijas darbu vēl veikt. Paldies! Paldies, Vartmans Kols kundze, Mičelkungs lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es ceru, ka mēs uh, elektroniski varēsim uh, izdalīt šīs te piezīmes. Paldies Devita kungam par viņa teikto. Man tas šķiet ļoti interesanti, un es centīšos uzdot savus jautājumus īsi. Jūs atsaucāties uz kapitāla prasībām. Uh, es atvainojos uz kredītreitinga aģentūrām, um, mēs par tām runājām um, Montāro lietu komitejā, kur Beres kundze bija priekšsēdētāji. Uh, tieši par viņu aktivitātēm, vai jums neliekas dīvaini, ka tās pašas reitinga aģentūras tagad sniedz reitingus uh, valdībām un uh, finanšu tirgi it kā uh, regulē valsts sektoru? Vai jūs esat par to domājuši un tur, kur ir privāts intereses? Vai šiem cilvēkiem tiešām vajadzētu ļaut regulēt to, ko dara valstis un valsts sektors? Uh, Otrakārt, vai jūs skatījāt zemo eh, procentu likmju jautājumu un uh, to uh, ieguldījumu, kur cena inflācija deva preču inflācijā? Ekon komitejā centrālā banka uh, runāja par šo jautājumu. Manā valstī, ja mums nebūtu bijusi šī te īpašuma uzkrājuma inflācija, tad uh, es esmu no īrijas, jūs droši vien to uzminējāt, tad mums nebūtu šīs problēmas. Un trešais jautājums, ko jums gribēju uzdot, es domāju, ka mēs šajā situācijā nokļuvām tieši tāpēc, ka finanšu un uh, ekonomikas sistēma bija uh, daļai automātiski. Bieži vien dators bija tas, kurš izlēma automātiski, piemēram, nosūtīt vēstuli klientam vai tam līdzīgi. Daudzos gadījumos iestādes pirka produktus, kurus tās uh, nesaprata, un ar 3A reitingu pat dažiem šiem produktiem tāds bija, un kaut gan tajos bija zemstandarta kredīti. Un ir vēl viens jautājums, ko gribēju pieminēt. Nezinu, vai tas ir aktuāli jūsu valstī, bet mūsu valstī tas ir aktuāli. Tad, kad mēs izkļūsim no šīs te krīzes, uh, Es šeit runāju par MBU, kas ir mūsu ekonomikas mugurkauls. Kādreiz bija eh, banku menedžeri, kuri zināja savus klientus, pazina, kā viņi strādā, kā šis uzņēmums darbojas un tā tālāk. Es nezinu, kā ir citās valstīs, bet uh, mūsu parlamenta krīzes ziņojumā tiek teikts, ka mums ir jāatgriežas pie uh, um, banku menedžeriem, kas pārstāja šo te uh, azartspēļu banku biznesu, bet uh, atgriežas pie uh, klientu biznesa. Tā tad ir uh, jābūt šim iekalkulētiem riskam, protams, bet nedrīkst būt tāds kā azartspēles. Uh, Nedrīkst visu atstāt uh, datorprogrammu ziņā. Tiem ir jābūt cilvēkiem, kas pieņem lēmumus balstoties uz uzņēmumu darbību. Vai jūs komiteja ir skatījusi šos jautājumus un varbūt jums ir viedoklis par to? Un paldies par interesanto prezentāciju. One more question from Madam Ford. Thank you. Just pick... No Forda kundze, viens jautājums. Uh, Es gribēju uzdot jautājumu. Tā, ne, ja nebūtu uzdots jautājumu, ja nebūtu pieprasīts aizdot naudu, tad nebūtu valsts sektoram nepieciešama šīs kredītrētīga aģentūras. Bet, nu, paldies par komentāru, um, kāda izskanē par Nīderlandes situāciju. Un es. Um, Eh, apzinos, kāda tā ir, un ar iejūtību izturos eh, pret to, un komentāri pār uh, eh, likuma devējiem, kuriem, bū, ja tiem būtu bijušas pilnvaras, uh, kas dot tiem iespēju rīkoties uh, citādi, bet viņi izlēma kādu vai citu iemeslu pēc šīs pilnvaras neizmantot. Un, uh, Eh, tas eh, arī noveda pie tādas situācijas, kādu mēs vērojām apvienotie karalistē, bet es gribētu uzdot divus jautājumus. Jūs runājat par atbildīgākajiem akcionāriem un arī tas ir izcelt, tiek izcelts eh, savienu, apvienotie karalistē atbildīgāku uh, uzskaiti. Vai jūs varētu cikāk pastāstīt par to, kā jūs redzat uh, akcionāru lomu un kā tos padarīt uh, atbildīgāks? Un par uh, uzskaits jautājumiem. Jūs uh, norādījāt, ka būtu skaidri jāparāda risku iespējas gadu pārskatos. Vai jūs nesat kājuši tālāk un domājuši par uzskaiti? Uh, ar pārvaldības pārstāvjiem, vai viņiem būtu jābūt klāt padomis sanāksmēs un vai nevajadzētu ieviest kādu auditoru atbildību, ja kas notiek ne tā. Un tagad jums vārds. Do, I mean, said, I... Komentārs tika sacīts uh, iepriekš. Manuprāt, vienīgā iespēja privātam sektoram ir regulēt. Mums ir jāru, jāregulē tas, ka Eh, kā privāta sektors regulēs. Pretie gadījumā mums, eh, eh, mums ir jānosaka arī privāta sektora regulējums. Mēs vērojam, ka pagātnē bija interešu konflikts un es nevaru uzticēties tiem, kas pievīla uzticību pagātnē. Paldies, Mičelkungs, par komentāru. Devīta kungs lūdzu. Voorzitter, uh, opnieuw hartelijk uh, dank. Priekšstādātājs kundze vēlreiz paldies. Bartmans kundze mm, pievērsās ļoti interesantam punktam. Viņa jautāja, ko jūs šeit darat, jums taču būtu jābūt uh, Nīderlandē. Jā, nu es zinu, kāda ir situācija. Jā, protams, man ir um, jādodas uzreiz atpakaļ uz Nīderlandi, jo tur ir nozīmīgas diskusijas. Labi, ka jūs man to atgādinājāt, un tad es uh, nu, nekavēšos vairāk Briselē, lai arī vilinājums ir tāds ļoti liels. Un jūs teiktais, ja es to tā varu apkopot, uh, ir sekojuši jūs mums pārmet, ka mēs uh, nepietiekam pievēršamies Eiropas aspektam. Un, lai būtu pilnīga skaidrība, man ir jāsaka par šo starptautisko un nacionālo aspektu. Starptautiski ir uh, Bāzela un Eiropas līmenis arī ļoti nozīmīgs. Es arī pilnīgi skaidri teicu, ka uzraudzība saskaņā ar mūsu pieredzi novad pie tā, drīzāk kā, kā secinājums, ka mēs šo Eiropas uzraudzību atzīstam, ka mums tā ir nepieciešama šī trīs punktu sistēma, ko kāda Lara Zieras piedāvā, tā arī mums patīk. Nu, tad praktiski vēl vienu līmeni augstāk tas ir jāpaceļ, īpaši runājot par uh, īstenošanas iespējām. Par um, uzkrājumu garantiju. Jūs arī pieminējat, ka sistēmas ir samērā atšķirīgas Eiropā. Mums bija pieredze ar ASCF un varējām konstatēt, ka būtu bijis labāk, ja būtu bijusi Eiropas uh, sistēma ar nodevām, kas būtu atbildusi uh, nodevu, kas būtu atbildus arī riskiem. Mēs uh, runājam par Eiropas līmeņa risinājumu, bet konstatējām arī to, ka runājot par banku nodokli Eiropai, uh, loma mūsu finanšu ministrs jau ir noteikts vienu viedokli. Un kā izskatās, tad būs uh, tāda banku nodeva Nīderlandē. Un vispārējais var teikt, ka mēs atzīstam Eiropas līmeņa uh, risinājumu nozīmi. Bet mēs arī teicām to, ka šis jautājums ir ļoti mm, um, steidzam risināms, un tas bija arī tas, kā mēs sākām rīkoties šajā situācijā, un situācija jā, prasa ātru uh, risinājumu, un banku pasaulē šis uh, vilinājums um, rīkoties kā vienmēr ir diezgan liels, un kā nacionālais parlaments mums patiesi ir jāuzņems vadošā loma visādi citādi, tas uh, viss nu vienkārši. Um, izsīgs kā iniciatīva. Mūsu priekšlikumi, domāju, ka mm, radītu priekšnoteikums sistēmas labākai regulēšanai. Ja mēs tagad atkāpsimies, ja mēs tagad vienkārši nogaidīsim, kas Eiropas līmenī, starptautiskā līmenī notiks, tad šādā gadījumā situācija nebūs pietiekama jo Nīderlandes centrālās bankas priekšsēdētājs arī to pieminēja. Vajadzētu uh, būt iespējai arī rīkoties uh, vieniem pašiem, arī tad, ja citos līmeņos steidzam vajadzētu rīkoties un uh, citos līmeņos uh, šī iespēja sasniegt rezultātu nav dota kā tāda. es tikko runāju, ka ir šis vilinājums pievērsties vienkārši darbībai kā vienmēr. Es gribētu pavisam īsi reaģēt, bet tas, kā Eiropas komisija runājot par Larozieru ziņojumu un citām tēmām, ir iesniegus labus un ambiciozus priekšlikums atbilstoši tam, ko mēs vēlamies Eiropas līmenī, un parlaments to arī atbalsta. Eiropas parlaments to atbalsta, bet nacionālajos parlamentos un uh, dalību valstīs tendence ir tāda, ka viņi nevēlas pievienoties tam. Tādēļ mans jautājums, vai jums ir kontakti ar citiem nacionālajiem parlamentiem? Vai jūs kā nacionālais parlaments varat dot savu ieguldījumu, ka mēs atrodam tādu labāku Eiropas risinājumu, un tas būtu labāk arī Nīderlandē? atbildi. Tātad vienīgais parlaments, ar kuru mēs kā komiteja pēdējo gadu laikā esam kontaktējušies, ir Beļģijas parlaments. Un es domāju, ka tur bija divas komitejas, kas nodarbojas ar šo jautājumu. Mēs nodarbojāmies ar Beļģijas izmeklēšanas komiteju. Uh, bet, nu, um, ievērojot Beļģijas pārvaldības uh, Beļģijas valdības situāciju, nu mēs esam šeit, kur esam. Nīderlandes centrāla bankas prezidents vēlējās, lai mēs risinot jautājumu par šo krīzi varētu arī tādu starptautisku darbību veikt. Nīderlandes centrāla bankas priekšsētājs visu laiku atgādināja, un ja mums ir tāda kontakta ar citiem uh, parlamentiem, ja tie mums palīdzētu, tad mēs labprāt šādi arī rīkoties, bet mēs kā komiteja mums nemaz nav iespējas to atrisināt. Protams, ka mēs varam šos kontaktus aktivizēt, bet no nu līdz šim tas vēl tā nav bijis. Tagad pievēršoties nākošajam jautājumam. Jā, tas ir jautājums par uzkrājumu nodrošināšanu, par to jau es esmu runājis, un man liekas, ka esmu atbildējis uz visiem jūsu jautājumiem. Tagad Mičela kungs. Mičela kungs, jā. Jūs runājāt par kredītreitingu aģentūru situāciju. Interesants punkts ir automatizētās sistēmas, proti kompjūter sistēmas. To mēs arī izvērtējām komitejas darba laikā. Un raugoties uz ASF notikumiem, izvērtējām tā saukto PSP bankas darbību. Un konstatējām, ka interneta banka noved pie tā, ka ļoti ātri eh, var rasties tāda sistēma, ko apzīmē ar vārdiem eh, bankrun. Tas ir atšķirīgi no Northern Rock, kur cilvēkiem bija divas kvartāls jāgaida, pirms viņi varēja ierasties bankā. Šeit sistēma ir kas cits, automatizētā sistēma ir bijusi ļoti nozīmīga. Protams, ka tas arī ir arguments. Arguments uh, tradicionālajai banku sistēmai, teiksim, bankas pārstāvs, kas uh, pazīst savus klientus un zina, kam varētu dot kredītu un kam nē, tas, protams, ir interesanti. Un uh, ABN AMRO, mm, teiksim, tāds vecs pieredzējušs banķieris uzklausījām, kas uh, teica, ka kredīta pieteikumi tiek diskutēti ar visiem uh, pārvaldības uh, sistēmas uh, menedžeriem, bet no nu, modernā sistēmā tas tā nenotiek. Nu, kā tieši tas notiek? To es jums uh, nevarēšu pateikt, neesmu pareizais, neesmu īstais adresāts, kam šo jautājumu uzdots. Bet jūs pavisam pareizi sakat, ka banķieri un valdes un uzraudzības padomju pārstāvji nemaz nu, nezin, kā izskatās produkti un kā precīzi tie darbojas, un tas noved pie tā, ka šāds ļoti liels un plašs riskus uzņēmās. Un risku pārvaldība tiešām cieta no tā. Un noteikti, ka ir nepieciešama pasākuma šajā jomā. Risku novērtējumam jābūt labākam, risku pārvaldījumam jābūt labākam. Un tādēļ risku pārvaldību, risku menedžmentam ir jābūt daļai no tā, kas ir banku kodeksā ietverts kā noteikums. Pat labi, tas vēl tā nav. Un tas mums vēl ir jāiztver. Tad visam skaidri, banku kodeks ir paša regulācijas veids, bet komitejā mēs arī konstatējām, ka ja šis regulējums nefunkcionē, ja nav banku kodeksa noteikumu, uh, stiprināšanas, ja nebūs labāka uh, kontrola pār bonusiem, ja risku pārvaldība nebūs uzlabota, ja pārvaldības sistēma netiks informēta, tad tam ir jānovet no patiesas likumdošanas, kur noteikumi tiek labāk formulēti nekā tas līdz šim ikdienas darbā ir bijis Fordas kundze. Es uh, ieskatos dokumentos. Vēlreiz pavisam īsi. Jūs uh, pareizi aprakstījāt uh, šo punktu, par kuru gribējām runāt par banķieriem. Un uh, akcionāru situāciju tendence ir tāda, ka Akcionāri visu laiku raugās uz savas sadaļas un, un, un savas akcijas vērtību. Nekas cits viņiem ir uh, svarīgs nevis eh, darbība, bet gan uh, ieguvums. Tātad akcionāri skatās uh, daudz intensīvāk uz īstermiņu nekā uz ilgtermiņu interesēm. Viņi skatās, ko tas man dod uh, īstermiņā kādu ieņēmumu, kādas dividendes es varu iegūt. Un viņi daudz mazāk raugās uz ilgtermiņa uzņēmumu interesēm, kurās viņi ir akcionāri. Un mēs savukārt piedāvājam um, izveidot um, sistēmu, kas uh, plašāk uh, iesaistītu akcionārus uzņēmumu uh, liktenes attīstību. To varētu, piemēram, darīt tā, ka uh, naudu atstāja ilgāk bankā, līdz ar to varētu būt balstiesības, varētu būt tādas prioritātes īpašas balstiesības vai arī kāda cita pluspunkta. Tā tad piesaisti uzņēmumam jāuzlabo. Un tam vajadzētu novest pie tā, ka nauda paliek ilgāk uzņēmumā un ka a, ir tāda labāka pozīcija a, uzņēmumā sasniegta. Un tagad uh, par um, darījuma atskaitēm. Darījuma atskaites ir ļoti apjomīgas, tie ir tādi lieli dokumenti. Un ja mēs paraugamies uz to, kāda loma ir bijusi auditoriem, ne tikai kredītkrīzes gadījumā, bet arī citās situācijās, tad redzam, ka visā pasaulē ir tādi piemēri, kuros auditori ir devuši labus uh, uh, ziņojums un labs secinājums, un pēc tam ir bijušas milzīgas problēmas ar uzņēmumiem. Un mēs konstatējām un teicām, kur vien iespējams, uh, tur autoriem jāvērtē situācija uzņēmumā kopumā. Arī tie riski, kādi ir uh, visā vidē kopumā. Un šīs izmaiņas Nīderlandē novada pie tā, ka auditoru apvienība tie, kas ar finanšu tirgus institūcijām, nu, būtībā tās ir uzraudzības institūcijas. Kas nozīmē, ka auditori tieks ar uzraugiem. Un notika jau tādas diskusijas, un arī ar uh, parlamenta finanšu uzraudzības uh, komisijas pārstāvjiem. No tā izrietēja uzdevums, kam auditoriem pašiem jāmeklē kritēriji un jānoformulē tie, kas būtu vērsts uz to, lai eh, saņemtu labāku, plašāku informāciju, respektīvi ziņojumus. Proti eh, uzņēmumu eh, bilancei ir jābūt patiesai situācijas attainojuma iespējai un informācijai citiem jo auditors ir uh, uzticības uh, persona. Ir jāuztic auditoriem, jābūt iespēja paļauties uz viņu uh, secinājumiem, kā, kā klients, kas uh, šos uh, dokumentus pēc tam var izlasīt. Nākošais jautājums. Mēs konstatējām, ka ASV un arī visā pasaulē, īpaši Greenspan rezultātē, politika bija tāda, pēc iespējas tāda zemāku procentu likmi saņemts. Tātad centiens bija procentu likmes pēc iespējas maz turēt, lai patiesi varētu parūpēties par ekonomikas izaugsmi. Un tagad konstatējām, ka arī Grīnspens pagājušajā nedēļā pats piekrita, ka tas nebija pareizi. Šie, eh, zem, šīs zemās procentu likums uzņēmās zinām lomu. Tā ir apstākļi, ka ASV bija šī finanšu krīze, un tā noved pie startautiskām sakām, par ko mēs runājam šodien. Priekšsēdētājs kundze, man liekas, ka esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Jā, Dieva, ka paantvodat. Thank you very much. And... Paldies, un paldies par jūsu, jūsu pacietības stoļā, kungs, vārds jums. Paldies priekšsēdētājiem. Es eh, gribu uzdot vienu vienīgu jautājumu. Jā, šīs analīzes laikā, kur jūs eh, veicāt eh, Nīderlandes parlamentā, esat ņēmuši vērā Nīderlandes banku uzvedību jaunajās izdirstošo ekonomiku valstīs. Un tā arī tādā valstī kā man valsts Rumānija, kura e, finanšu krīze nenoteica vistoksiskie produkti, bet gan vienkārši tas fakts, kā tika piešķirt izšķirta vesela lavīna patēriņa kredītu. Ne tikai Nīderlandes bankas tos piešķīra, bet arī Austrijas bankas un citu. Bija šī vesela lavīna ar patēriņa kredītiem, un tad, kad iestājās krīze, tad naudas plūsma izsīka un parādījās problēmas, kas ir specifiskas šai valstī. Mans jautājums ir, vai jūs esat ņēmuši vērā Nīderlandes banku uzvedību un rīcību šajās valstīs, un e, kādā veidā e, šīs bankas ietekmē problēmas, kas vēlāk izcēlas Nīderlandē. Paldies, tā kā citi jautājumi vairāk nav, tad es atļaušos pati uzdot vienu ļoti īstu tehnisku jautājumu, kas ir saistāms ar, jūsu, ar mūsu komitejas mandātu. Tad, kad mēs izveidojām mūsu specifisko krīzes komiteju, tad mūsu uzmanības centrā bija krīzes eh, iemeslu un seku analīze. analīze. Bet mūsu rekomendācijas būs bez eh, likumdevējas vairs. Tās paliks tikai kā ieteikumi komisijām deputātiem. Un jūsu uh, komisijas mandāts, kāds tas ir, vai tas ir līdzīgs musēm, vai tas būs ar likumdevēju spēku pēc tam, kad šie pasākumi tiek pieņemti. Paldies! Ehm, mevrouw de voorzitter. Um... Priekšsēdētāji. Nīderlandes banku lomu, un jūs nosaucāt Rumānijas piemēru. Par to runājot, jūs ieskicētajā ainā es lieliski apzinos to, ka Nīderlandes bankas ir piešķīrušas ļoti daudz kredītu vairākām valstīm, un es atzīstu arī to, ka noteiktā brīdī šie kredīti izbeidzās un krāts tika noslēgts, bet tas notika. Kas notika pasaules līmenī, kas eh, tika aizgriezts kredītu krāns, bija tā saucamais kredīta krāns, jeb kredīta izsīkums, un bija pilnīgs likviditāšu trūkums. Un tas jau tad uh, veicināja krīzes iestāšanos. Tieši tā tas eh, notika Nīderlandē. Nīderlandes bankas eh, izjuta tā sekas. Eh, mēs um, nesam pētījuši, jāsaka, Nīderlandes banku rīcību valstīs, kuras jūs dēvējat par izdirstošajām, par jaunajām valstīm. Tāds mandāts mums netika piešķirts, neusticēts savukārt uh, Nīderlandē, Nīderlandes parlamentā. Un šeit es eh, nerunāju kā komisijas, eh, izmeklēšanas komisijas pārstāvis. Mēs apspriedām šo jautājumu vēl jau vairāk par kredītu krāna aizgriešanu, jo tas ļoti eh, smagi ietekmē Nīderlandes mazos vidējus uzņēmumus. Vairāk nav kredītu, vairāk nav līdzekļu. Ir vesela rinda ar uzņēmumiem ir iedzīvotājiem, kas saskarās, saskarās ar jūs pieminēto situāciju turpat Nīderlandē. Bet kā kom izmeklēšanas komisija mums nebija mandāts šo jautājumu skatīt kas eh, mūs, protams, nekavē sagatavot ieteikumus, bet tas neietilpa mūsu mandāti ietvaros. Tas, ko es mēģināju jums izskaidrot, bija eh, tas, ka šī problēma ir plašāka nekā tikai Nīderlandes kredīts. Mēs paši esam cietuši no šīs kredīta izsākšanas. Un jūsu priekšsēdētāja jautājums par to, kāda rakstura eh, ieteikumus mēs sagatavosim. Vai mēs varam salīdzināt mūsu un jūsu ieteikumus. Ir vesela rinda ļoti atšķirīgu ieteikumu mūsu izmeklēšanas sakarā. E, vairāk no tiem jau no šodienas tiek izpildīti kā politiski lēmumi. To starpā Nīderlandes parlaments vienbalsīgi ir pieņēmis uh, Eh, šīs rekomendācijas, un tad tās iegūst likuma spēku. Bet vēl ir vesela rinda ieteikumu, kam ir jāpalīdz sagatavot likumdošanas akti. Tātad atsevišķi no mūsu ieteikumiem vēl nav transponēti Nīderlandes likumdošanā, piemēram, likums par finanšu uzraudzību. Banku kodeks, eh, kur arī ir nepieciešams vēl papildu darbs. Tas pats attiecas arī uz E, tirgus uzraudzības instrumentiem. E, piemēram, ABN Amro bankas piemērs. 2008. gada oktobrī nebija Nīderlandes likuma, kas regulētu e, šo uzņēmumu, lai gan tirgus uzraugi saskaņā ar jaunajiem noteikumiem atsevišķās situācijās drīkstēja rīkoties ļoti uh, strauji. Un visa šī instrumentu sērija, ko mēs piedāvājam tirgus uzraudzības autoritātei, bija paredzēta tam, lai Nīderlandes likums varētu tikt grozīts, un tas tiks grozīts. Mēs piedāvājam veselu rindu instrumentu šajā sakarā. Uh, ir vesela rinda parlamenta pieņemta instrumenta, kas kļūs par likumiem, bet, kā jūs zināt, likumdošanas process ir laikietilpīgs un krīzes laikā. Mēs eh, varējām vērot, piemēram, kā eh, šobrīd aizliegtā eh, pārdošana ar ehm, tā saucamā short selling prakse E, e, tika aizliegta, tā, e, tā tiks pakļaut regulējumam. Un mēs vēlamies turpināt savas aktivitātes un iet vēl tālāk. Mēs vēlamies pieprasīt no valdības Eh, noskaidrot, kuri ieteikumi ir kļuvuši pār likumdošanu un kā izmeklēšanas komisija paturēt šo steidzamības um, aspektu spēkā. Un, manuprāt, tas ir arī ļoti būtiski, lai izvairītos no tā, ka šāda krīze vēlreiz neatkārtotos. Paldies, Devita kungs, Bēresas kundze. Vai jūs vēlties gribat teikt kāds noslēguma piezīmes? Merci beaucoup, madame. De, de... Paldies, priekšsādātājs kundze. Es domāju, ka šī viedokļa apmaiņa ir ļoti veiksmīga. Aizsākot tos mērķus, kurus vēlamies īstenot otrajā mūsu sasaukuma darbības pusē. Un tas, ko jūs paveicāt šajā komitejā, un tie soļi, kādi bija ievadīti dažādās dalībvalstīs, es ceru, ka Jūs ļoti uzmanīgi arī paraudzīsieties uz dokumentu, par kuru mēs balsojam ar tādu plašu vairākumu uz plenāru sēdē. Un es ceru, ka tā kā mana kolēģi teica, Vortmans Kols kundze, viņa diemžēl ir aizgājusi, jo, nu, protams, būs arī cits iespējas ar viņu izrunāt par Eiropas dimensiju, kādu jūs uh, veicat. Uh, tas ir no, ļoti nozīmīgi. Un e, jūs teiktajā es e, uzmanīgi e, raucījos par šo 200 tūkstošu eiro par šo garantijas slēgsni, un tā ir Eiropas likumdošana. On a suffisamment de, de problèmes à l'échelle internationale pour que là où il y a des... Tātad 100 tūkstoši ir šī garantētā robeža. Un mēs nevēlamies, teiksim, tādas polis veidot un dalīties uh, viedokļos apusē, un es domāju, ka mums būs iespējas tikties pusdienu laikā, un mēs varētu runāt arī par monetāriem izaicinājumiem. Jā, protams, es saprotu, ka, nu, jūs runājat par finanšu tirgiem, bet, nu, tajā pašā laikā tam ir ļoti liela nozīme uz visu iesaistīto rīcību tie, kas strādā finanšu tirgos, un eh, es redzu arī šos eh, jautājumus, kādi tika pieminēti par eh, amerikāņu stratēģiju un arī par šiem spekulatīviem darījumiem. Es gribu pateikties komitejas vārdā par jūsu teikto, un jūs redzat, eh, cik daudz bija ieinteresēti uzklausīt eh, secinājumus, kādus jūs eh, izteicāt jūsu uzstāšanās laikā. Paldies, paldies Beres kundzei, Paldies David kungam par arī visu kolēģu vārdā par jūsu prezentāciju un ļoti interesantās diskusijas, kuras jūs izraisījāt. Es domāju, ka tas ir ļoti labs sākumpunkts mūsu turpmākām diskusijām ar nacionālajiem parlamentiem novembrī. Vēl jums veiksmi diskusijās Nīderlandes parlamentā, un tā kā mūsu darba kārtībā nav citu punktu, tad es vēlētos vienkārši uzsvērt, ka mūsu nākošā sēde uz 11. novembrī stākot no pulksnes 15. pēcpusdienā. Paldies!